par 11. jūlija Kās Renovnicas slaktiņu upur atceras dienas eh, pieminēšanu tātad. Pirmām kārtām gribu dot vārdu premjerministra vietniekam Vondras kungam lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Par Srebrenicu runājot. Kā jau Jūs visi zināsiet, tas bija briesmīgs noziegums. Tika nogalināti vairāk nekā 8000 Bosnijas musulmaņu, un e, tas bija viens no briesmīgākajiem e, notikumiem šī kara vēsturē kādreizējā Dienvidslāvijas republikas teritorijā, un, protams, tas skāra visu Eiropu kopumā. Es domāju, tā ir lielākā vardarbība, ko esam piedzīvojuši Eiropā kopš otrā pasaules kara beigām. Protams, daudz vairāk varēja izdarīt un jau ātrāk jāņem vērā, ka Srebrenicu aizsargāja starptautiskā kopiena, ieskaitot Eiropas Savienību. Tas ir liels kauna traips un mēs to nožēlojam jāņem vērā, ka uh, humānās un politiskās saistības netika pilnībā izpildītas, tādēļ notika šī milzīgā traģēdija. Mēs atkal atkārtoti nosodījām šos kara noziegumus un padome e, pauda līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm. Padome uh, atgādināja 15.03 un 15.43 e, e, rezolūcijas, ko pieņēma ANO drošības padomu, proti, ka ir pastiprināti jāsadarbojas ar uh, bijušās Dienvidslāvijas starptautisko kara tribunālu un ir jāpild savas saistības Eiropas Savienības priekšā. Tāpat ir jārunā par to, ka joprojām ir vairāki bēgļi, kas tiek meklēti starptautiskajā teritorijā, un viņu apcietināšana būs liels ieguldījums, lai varētu eh, nodrošināt eh, ilgspējīgu mieru, stabilitātu un samierināšanos šajā reģionā. Tā dēļ ir eh, jāsauc pie atbildības tie, kas ir veikuši šos karu noziegumus gan Srebrenicā, gan Bosnijā, Hercegovinā, kā arī visā pārējā Rietumbalkānu reģionā. Un šiem noziedzniekiem ir jāstājas taisnīgas tiesas priekšā vēstures gaitā Eiropas integrācija patiešām ir pierādījusi to, ka mēs varam spriest taisnīgu tiesu šādiem noziedzniekiem, varam to darīt arī nākotnē. Eiropas Savienība ir tāds integrācijas faktors, kas ir nesis eh, mieru, eh, labklājību Eiropai 20. Eh, gadsimta otrajā pusē. Rietumu, Balkāni pagātnē Eh, un arī tagad joprojām ir viena no prioritātēm, tas ir viens no prioritāriem reģioniem, kam ir pievērsusies arī Čehijas prezidentūra, uzlabojot mūsu ārpolitikas attiecības. Protams, arī samierināšanās ir nepieciešama, lai varētu veikt integrāciju. Samierināšanās ir sarežģīts process, ja, piemēram, tiesiskums valstī netiek ievērots par 100%. Es domāju, pēc šiem gadiem beidzot vajadzētu pielikt punktu šai sāpīgajai nodaļai Bosnijas Hercegovinas vēsturē. Uh, Es domāju, ka nav nekāda attaisnojuma šī tik briesmīgiem noziegumiem, kas tiek vērsts pret visu cilvēci. Ratkom Laģič uh, ir jāved tiesas priekšā, lai arī Srebģeņicas upuru ģimenes varētu uh, beidzot um, noslēgt šo sāpīgo pagātnes lapusi savā dzīvē un um, doties um, lieliem soļiem nākotnes virzienā. Es domāju, ka ir daudz vairāk jādara, lai uh, Srebrenica joprojām paliktu mūsu vēstures atmiņā un vajadzētu izvairīties no jebkādiem meliem un vardarbības nākotnē. Starptautiskai kopienai ir jāsniedz savus ieguldījumus. Mēs eh, runājam par to, ka ir jāveic arī eh, dažādas aktivitātes, pasākumi reģionālā līmenī un ļoti daudz pasākumu jau ir tikuši veikti. Srebrenicas nākotni mēs varam nodrošināt, veicinot ekonomisko attīstību, radot jaunas darba vietas, radot labākus sociālos un ekonomiskos apstākļus, lai pilsoņi varētu baudīt visiem pienākošās priekšrocības. Republikas Srpska varas iestādes ministru padomē pieņēma deklarāciju, runājot par to, ka ir nepieciešams veicināt investīcijas arī Srebrenicas reģionā. Uh, Eh, asignētie līdzekļi ir paredzēti Srebrenicas eh, rekonstrukcijai, atjaunotnei, infrastruktūras uzlabošanai eh, sabiedrisko pakalpojumu uzlabojumam, ilgspējīgai attīstībai, izglītībai un veselības aprūpei. Tāpat Eh, tik no, norisinājās donoru konferences apmēram pirms gada, kas tika veltīta tieši Srebrenicas jautājumam. Tas bija 2007. gada novembrī. Es domāju, tas būtu labs iemesls, eh, var, lai sāktu runāt par vairāk un labākām investīcijām šajā reģionā. Tāpat ir jāuzsver, ka Srebrenicu mēs nekad neaizmirsīsim un arī nākotnē turpināsim to atminēties. Mēs visi eh, starptautiskajā kopienā eh, kopīgi ar vietējām iestādēm veidosim konstruktīvu dialogu, lai varētu uzlabot cilvēku dzīves apstākļus Srebrenicā. Tikai eh, izredzes uz labāku dzīvi varēs palīdzēt samazināt politisko spriedzi, varēs radīt labvēlīgu augsni dialogam un uh, ļaus joprojām sērojušiem upuru radiniekiem turpināt dzīvi. Domāju, tas būtu vislabākais ieguldījums un labākā cieņas izrādīšana visiem Srebrenicas upuriem un to ģimenēm. Lielas paldies, lūdzu, komisārs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dārgie parlamenta deputāti, 95. gada jūlijā apmēram 8000 Bosnijas musulmaņu vīriešu un zēnu tika nogalināti un pazuda Srebrenicā. Startautiskā krimināla tiesa teica, ka tas ir genocīds, tātad nosauc šo noziegumu īstajā vārdā. Mēs turpinām meklēt taisnīgumu, mēs vēlamies sodīt noziedzniekus un mums vajadzētu atcerēties upurus un paust līdzjūtību viņu ģimenēm. Līdz ar to es pievienu pievienojos visiem, kas izteica līdzjūtību. Vēlējos atbalstīt iniciatīvu ka, par to, ka 11. jūliju vajadzētu pasludināt par atceres dienu Srebrenicas upuriem. Es domāju, Srebrenica ir briesmu un um, nemierināmu sāpju simbols. Es domāju, ka atmiņas ir nepieciešams tikpat, cik tās ir sāpīgas. Mums nevajag aizmirst šo traģēdiju. Un tāpat vajadzētu atcerēt atminēt arī, atminēties arī tos, eh, kas mēģina noliegt to, kas patiešām notika. Ir jāatzīst tas, ka notika genocīds. Tātad 95. gada jūlijā notika genocīds, un tas par tādu ir jāatzīst, lai varētu veikt samierināšanās procesu. Ja 11. jūlijas tiks pasludināts par eh, atceres dienu Srebrenicas upuriem, uh, tas būs turpmāks solis, lai varētu nodrošināt samierināšanos Bosnijas Hercegovinas teritorijā un visā reģionā. Tā būs iespēja raidīt pareizo vēsti, proti, ka mēs ne tikai cienām un pieminam upurus, bet arī tas būs tāds kā cerības tariņš nākotnē, tādai nākotnē, kas radusies Eiropas Savienības teritorijā, lai eh, varētu uh, sadziedēt šīs kara cirstās rētas. Bet, protams, atcere nav pietiekama, ir jā jābūt arī taisnīgumam. Visiem noziedzniekiem, kas piedalījās šajās vardarbības aktos, ir jāstājas tiesas priekšā, ir jāmaksā par veiktajiem noziegumiem. Tieši tādēļ nav pieņemami, ka pirms, pēc tik daudziem gadiem ģenerālis Ratko Mladičs joprojām bēguļo. Komisija atbalsta starptautiskā bijušā Dienvidslāvijas kara tribunāla prasības. Mēs Uh, varam uzteikt to, ka Bosnija Hercegovina ar šo karu noziegumu tribunālu sadarbojas un, protams, uh, noziedznieki ir jāpakļauj vietējai jurisdikcijai. Mēs vēlamies iedrošināt varas iestādes turpināt to pūliņus un uh, nodrošināt to, ka visi noziegumi tiek sodīti pēc pienākošās likuma panta. Priekšsēdētāja kungs, mums ir jārunā arī par to, ka mēs varam sniegt labākas iespējas upuriem, tiem, kas pārdzīvo šo masu iznīcināšanu. Protams, mums vajadzētu turpināt eh, darboties ļoti aktīvi Rietumbalkāna reģionā un visiem ir jāpalīdz viņiem eh, spērt liels soļus pretī Eiropas nākotnē. Mums ir jāpiedāvā viņiem labas iespējas, perspektīvas, runājot par to, ka, eh, piemēram, robežas eh, nenozīmēs tik daudz un eh, kaimiņi varēs atkal uzticēties cits citam. Protams, tas būs garš ceļojums Eiropas Savienībā vairāk gadu garumā, bet ir jāņem vērā, ka tā, tas ir tā vērts. Mēs nevaram doties pa šo ceļu eh, Bosnijas un Hercegovinas vietā. Tā tad valstī pašai ir jāņem vērā visas prasības, ir jācīnās pret vietējiem izaicinājumiem ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Mēs viņiem šajā darbā palīdzēsim, mēs vēlamies, lai viņi gūtu panākumus uzdevumus, lai varētu eh, izrādīt cieņu upuriem un eh, tiem, kam izdevās izdzīvot pēc šīs traģēdijas. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tagad eh, Tautas partijas Eiropas demokrāta grupas vārdā došu vārdu Dorisai Pakai uz divām minūtēm. Paldies, padomas priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze nekādu kāru, nekādu koncentrācijas nometni, nekādu genocīdu. Pēc otrā pasaules kara beigām Eiropā neviens vairs nevarēja stādīties priekšā, ka kas tāds atkal tiks piedzīvots, bet diemžēl tas atkal notika 90. gadu vidū, sešus gadus pēc Berlīnas mūra nojaukšanas, tad, kad uh, centrālā Eiropa gāja pa tādu draudības ceļu, tas notika Bosnijā, Hercegovinā. Startautiskā kopiena pieļāva kļūmes, ilgi raugoties uz nepareizo pusi Eh, draudzīgi kratīja rokas ar tādiem noziedzniekiem kā Karadžič un Mladič, un tādā veidā mēs tikai spēcinājām eh, viņu aizmuguri. Viņi varēja gadiem ilgi nesodīt darboties, veikt etnisko tīrīšanu un beigās vēl eh, veikt genocīdu lielos apmēros. Mladič vēl joprojām nav stājies tiesas priekšā. Kurš tad viņu slēpi, kurš viņam palīdz? Daudzi no noziedzniekiem joprojām eh, atrodas uz brīvām kājām, dažreiz viņi pat ir Bosnijā, Hercegovinā sastapti zielas un ir sastapušies ar upuru eh, ģimenes locekļiem. Uh, Es domāju par to, ka Bosnijā Hercegovinā viņiem ir jāstāsties priekšā un e, ir jādarbo, Bosnijas Hercegovinas varas iestādēm ir jāsadarbojas ar uh, tiesām ne tikai starptautiskā līmenī, bet arī reģionālā līmenī. Mums upuru ģimenēm vajadzētu izrādīt, ka mēs sērojam kopā ar viņiem un tieši tādēļ 11. jūlijam ir jākļūst par šādu kopīgu atceres dienu un varbūt tas novedīs pie tā, ka tie, kas neticēja, ka kas tāds notika, beidzot varēs aptvērt visu šīs traģēdijas dziļumu. Es domāju, tas varētu būt tāds pamatakmens, kas nodrošinātu samierināšanās uzsākšanu. Visi, kam bija tieša un netieša atbildība šajā slaktiņā, viņi nedrīkst rast mieru, viņi ir jānostāties priekšā, mums ir jāspriež taisni tiesa visiem vainīgajiem. To mēs esam parādā upuriem un viņu ģimenēm. Liels paldies! Sociālistu grupas vārdā Ričards Hovits lūdzu. Three minutes. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Katru gadu apvienotajā karalistē, tad, kad mēs pieminam 20. gadsimta kāru upurus, mēs eh, izsakām tādus aizkustinošus vārdus par to, ka katru vakaru rietē saule un no rītē paceļoties mēs viņus pieminēsim. Uh, un par tām paudzēm, kas mums sekos šī eh, piemiņa nebūs uh, tikai to pieminēšana, kas uh, dienēja, kas karoja, bet uh, tas atgādinās, cik mums izmaksā kari, uh, kādas milzīgas ciešanas tie rada un ka tas ietekmē uh, daudz, daudz turpmākos gadus. Kā komisārs kundze sacīja, tad atzīšana ir kaut kas, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu samierināties. Mm Bet atceroties 95. gada notikumus, mēs nedrīkstam aizmirst, ka 8000 musulmaņu vīriešu un jauniešu tika nogalināts, daudz meklēja patvērumu. Tas notika sen, ir pagājuši gandrīz 14 gadi, un tomēr ir eh, pilnīgi pareizi, ka mēs pieminam upurus un atgādinam par šiem notikumiem un uh, ar nu, šo naidu, kas robežojas ar, ar rasismu. Vairāk kā tūkstotis dalībnieku e, izveidoja īpašu tīklu, kas glorificēja e, notikumus e, Srebrenicā, un to nedrīkst pieļauj. Viņa attaisnoja cilvēku nogalināšanu Srebrenicā. Vienīgā viņu vaina bija tā, ka viņi bija Bosnijas eh, musulmāņi. Protams, ka mēs neesam aizvēruši vēl kādu lapus, un Ladišs joprojām nav sodīts. Un tas joprojām dod ieročus to rokās, eh, kuri ir vainojami pagātnes notikumos. Un ir uh, svarīgi pieminēt Srebrenicas upurus, tas skūsūta skaidru ziņu. Uh, ka mēs nosodām tos, kas glorificē šos notikumus un cenš attaisnot Mladiču, atgādina, ka mēs neļausim uh, tam notikt un ka šis tūkstotis, kas ir pievienojies šai kustībai, paliks izolēti savos centienos. Eh, tiem, kas ir pārdzīvojuši šo traģēdiju, eh, faktiski nekad nevarēs īsti atbrīvoties no pagātnes. Es domāju, ka mums eh, bojāgājušo radiniekiem ir jādod otra iespēja un jādod pārliecība, ka tie, kas ir vainojami, tiks saukt taisnās tiesas priekšā. Paldies! Tālāk, Alda grupas vārdā Kačina kungam vārds mūsu Eiropas Savienība. Mēs guvām mācību pēc otrā pasaules kara, mums bija tāda kopīgā vainas apziņa un mēs eh, devāmies pretī kopīgai Eiropas nākotnē. Srebreņīci ir tāds piemērs, kas norāda, ka atkal varēja atkārtoties otrā pasaules kara situācija 95. gadā. Tur norisinājās etniskā tīrīšana un genocīds. Eh, tur eh, vienkārši cilvēki tika slaktēti nežēlīgā veidā, tika, netika žēlot ne pieaugušie, ne bērni. Srebrenica ir briesmīgs kā un traips Eiropas 20. gadsimta vēsturē. Es domāju, Srebrenicu vajadzētu ierakstīt mūsu kopīgajā vēsturiskajā atmiņā un, protams, mums jāpadomā arī, kādā veidā turpināt attīstību Rietumu Balkānos. Mēs nevaram runāt par diskriminatīvu pieeju, proti, ka tautas, eh, pret dažām tautām attieksme ir labāka nekā pret citām. Ir eh, atbildīgie eh, jāsauc tiesas priekšā, viņiem ir jādodas uz Hāgu un jātiek ievietotiem cietumā. Mums visiem kopīgi ir jāpalīdz Rietumu Balkāniem, lai Srebreņītas pilsoņiem pavērtos arī Eiropas perspektīvu. Ir jāmēģina uh, Eh, mazināt eh, cilvēku ciešanas, kas joprojām dzīvā atmiņā tur upurus. Es domāju, ka ir jāpasakās tiem, kas panāca to, ka Srebrenicas iedzīvotāji tika ielūgt uz Eiropas parlamentu un varēja pastāstīt par šiem notikumiem. Mums jārunā par kopīgu Eiropas nākotni Srebrenicai un visai Bosnijai Hercegovinai. Pateicoties šai rezolūcijai, runātājs tiek pārtraukts. Horačeka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Rezolūcija piedāvā rezolūcija uh, kritizē ANO un arī Eiropas Savienības institūcijas. Tur ir runāta skaidra valoda. Diemžēl mūsu lēmumu pieņemšanas mehānismi attiecībā uz ārpolitikas un drošības politiku nebija pietiekami, lai varētu izvairīties no briesmīgā nozieguma Srebrenicā. Līdz pat šai dienai Eiropas kaimiņu attiecību politikas ietvaros mēs uh, nesam pietiekami strikti. Mēs uh, pieredzējām to arī ņemot vērā situāciju Gazas joslā. Mēs nedrīkstām atkārtot šādu srebrenīcu. Tieši tādēļ mēs atbalstām iniciatīvu 11. jūliju pasludināt par Srebrenīcas upuru atceres dienu. Vienlaicīgi ir eh, abām pusēm ir jāvienojas, ir jābūt dialogam un savienošanās procesam. Līdz ar to ir pilnībā nepieņemami tas, ka vainīgie un apsūdzētie joprojām atrodas uz brīvām kājām. Es uzskatu, ka nevien Mladiči, bet arī vispārējie ir jāsauc tiesas priekšā. Paldies! Vardzo, konfederācijai grupai. Paldies, un tālāk goja grupas vārdā Erikam Mājerkungam vārds. Priekšsēdētā kungs. Pats Srebrenicas nosaukums kļuva pazīstams ar ļoti bēdīgu faktu, ka pāri par astoņiem tūkstošiem musulmaņu tur tika iznīcināti. Uh, mums ir jāatceras eh, tī, šīs traģēdijas upuri un jāatceras tie, kas ir izdzīvojuši. Tādēļ es eh, pieprasu, lai Eiropas komisija veidot turpmākus projektus, eh, kas uzlabot situāciju šajā teritorijā, infrastruktūru, palielinātu darba vietu skaitu. Uh, un tā tālāk. Šeit nepietiek tikai pieminēt uh, upurus ar uh, skaistiem vārdiem. Ir nepieciešams uh, realizēt uh, humāno palīdzību reģionā. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka ārvalstu uh, karaspēku klātbūtni šeit radīja būtībā tādu maldīgu uh, drošības sajūtu. Uh, Eh, arī Nīderlandes eh, militārie spēki tur atradās tajā laikā, un viņiem visiem kopā nevajadzēja pieļaut šādu notikumus. Eh, diemžēl priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Un tālāk vārds tiek dots Beldēra kungam, un uh, ir ļoti vēls, un mēs nevaram pārsniegt mums piešķirto runāšanas laiku. Uh, Tātad eh, Srebrenica mēs atceramies uh, asaras. Cilvēki nevēlējās turien doties, jo viņi zināja, ka nedabūs atpakaļ savus bērnus. Uh, Tas bija šausmīgi, ka sievām bija jāzaudē savu vīru, dēli un brāļi. Un mums nu šīs balsis ir jāuzklausa. Eiropas Savienība šobrīd eh, skatās Rietumbalkānu virzienā, bet Srebrenica joprojām atrodas tur, kur tā bija. Un tā ir zīme. Mums jācenšas risināt šis jautājums. 95. gadā es las strādāju Nīderlandiešu laikrakstā un man bija kauns par eh, šo maldīgo drošības situāciju, kas uh, bija bijušajā Dienaslāvijas republikā, uh, bijušajā Dienaslāvijā. Un man tas viss atgādināja otro pasaules kāru. Liels paldies! Liels paldies un pēdējais runātājs būs Tajānava kungs. Priekšādātā kungs, šodien esam tikušies, šodien runājam šeit, lai pieminētu šo traģisko noziegumu kas tiek pamatot saukt par genocīdu. Tā ir pavisam nesenas vēstures traģēdija. Kad rasīju rezolūcijas projektu, kas ierosinās, es tomēr redzu, ka šis teksts šķiet pastāsta tikai pusi no visa stāsta. Te ir vārdi, kas tiek pieminēti, jā, Ratko, Mladičs, Karadžičs un tā tālāk, bet es neredzu, ka te būtu, piemēram, to musulmaņu vārdu, kas vajāja uh, un kas izdarīja šos noziegumus Srebrenicā. Arī viņi bija daļa no šī konflikta, kas norisinājās šajā vietā. Musulmaņu spēku vadītājs, un viņa vārds šeit pat netiek pieminēti. 93. gadā Ziemassvētkos arī viņš izdarīja ārprātīgi necilvēcīgus noziegumus kristiešu ciematā. Dučiem iedzīvotāji tika noslapkavoti bet viņu vārdu, šo musulmaņu spēku vadītāju vārdu šeit neparādās. Mēs nevaram piemērot šādus dubultu standartu, šādu dubultu morāli. Nē, tad, kad runājam par noziedzniekiem, viņi visi jāsauc īstajos vārdos. Nevar teikt, ka lūk, tikai kristieši nogalināja musulmaņus, un tas nenotika otrādāk. Nē. Ne. Jāsaka, vajag pārbaudīt tos faktus kas, un, un Srebrenicas notikumus. Tas bija šausminoši, protams, bet tāpat laikā mums ir jābūt taisnprātīgiem. Jāsaka, šādi notikumi var notikt abās pusēs, un tas nav atkarīgs no reliģijas, un mums nevajadzētu izlikties, ka tie ir tikai kristieši, kas nogalināja musulmaņus. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad grupu runātāji ir beiguši uzstāties, un tālāk došu vārdu Ībris Aģitas kundzei. Ko gan var pateikt divās minūtēs? Ja mums vajag aprakstīt to traģēdiju, kas norisinājās Srebrenicā, un ko mēs varam teikt, uh, Ko mēs varam darīt, lai tas atkal neatkārtotos? Ko mums teikt, lai tas atkal neatkārtotos? Ko es kā Eiropas parlamenta deputāte, kas ir dzimusi Bosnijā, bijusi kara bēgli, ko es jums varu pastāstīt, ņemot vērā savu pagātni? Es esmu Zviedrijas deputāte. Ko es jums varētu pateikt, ja es nebūtu piedzīvojuši šo briesmīgo pieredzi? Es, protams, jums varu pastāstīt kaut ko par tiem laikiem. Varbūt, ka es jums varu parādīt kādu cerību neatkarības stariņu, man šķīta, ja kāds toreiz no Eiropas būtu redzējis, kas norisinās Bosnijā, Hercegovinā, varētu mums palīdzēt. Tad, kad es sapratu, ka man pašai ir uh, jābūt savu likteņa noteicējai, es atceros uh, šīs asins pēdas, uh, izsalkušo bērnu kliedzienus, atceros uh, meitenes, kas, kam vajadzēja aprakt savus mazos brālīšus un māsiņus un arī savus vecākus atceros karēģus, eh, kas netika sodīti, un tas viss notika manu acu priekšā, un mans, eh, mana māsīca nonāca koncentrācijas nomatnē. Un es pat savam uh, viengadīgajam uh, dēlam nevarēju dabūt kaut 100 gramus piena. Es šo bezpalīdzības sajūtu nekad neaizmirsīšu. Es jutos šausmīgi vientuļu un beidzot jūs saprotat, ka jūs esat viens pats uh, savā, li... Uh, viens pats uh, un uh, neviens jums nepalīdzēs šajā bezpalīdzības un ciešanas situācijā. Neviens nenovērs Srebrenicas traģēdiju. Šīs briesmīgās atmiņas man ir kopīgas ar Srebrenicas Srebreņas iedzīvotājiem Stojānau kungs. Šīs sajūtas mani saista arī ar pārējiem Srebreņas traģēdijas upuriem. Es domāju, rītdien balsojot par šo atceres dienu 11. jūlī, mēs patiešām spērsim solus priekš. Tas man sagādā zinām mierinājumu, bet, protams, ka tas upurus neados atpakaļ viņu ģimenēm, bet mēs varam saprast, ka mēs visi varējām kļūt par kara upuriem. Un tad vismaz mēs varēsim redzēt, ka Eiropa atzīst, mēs esam bijuši upuri, mēs neesam vairs viena šajā šajā traģēdijā. Es vēlējos uzsvērt, ka beidzot kaut kas ir jādara, jāzīst, ka tra traģēdija ir norisinājusies, ir bijis genocīds, un tas varēs palīdzēt Bosnijā Hercegovinai kopīgas nākotnes kaldināšanā. Un tā varēs kļūt par Eiropas draudzīgās saimes uh, locekli. Paldies! Un es domāju, ka šis ir jāatzīst kā fakts, un tas ir bijis liels skandāls. Paldies! Lielas paldies, un tagad dod vārdu Valis skundzei. Paldies priekšādātāji komisārs skundze. Gribētu pateikties par jūsu atbalstu komentāriem šai iniciatīvai šovakar. Pagājušā gada jūlijā man bija tā, tas gods, pienākums un e, pazemību radošais pienākums piedalīties memorā piemiņas ceremonijās Rebreņicā. Jāsaka, tas mani dziļi skāra, tas aizkustināja man dvēseli. Tas ir kaut kas, ko es nekad neaizmirsīšu. Tūkstošiem cilvēku šajā karstajā jūlijas dienā pulcējās vienu vietu. Viņi visi bija skumji, bības un piemiņas mākti. Lai pieminētu šos, šos traģiskos noteikumus, un viņa acīs bija sāpes. Bet tas mums visiem ir jāatcerās, jo mēs visi kā eiropieši izjutām zinām deja vu šo notikums, pie, šos notikumus pieminot. Mēs visi uz saviem televīzijas ekrāniem redzējām tādas ainas, ainas no brīžiem pirms šīs laktiņa. Un mēs visi piedzīvojām to bezcerību, to bezpalīdzību, kas mums visiem kopīga. Mēs nekad nevaram teikt šāds vārds, ka lūk, tas nekad neatkārsosies, to mēs nezinām, bet mēs varam teikt, ka mēs atcerēsimies, mēs mācīsimies, no, mēs palīdzēsim upuru tuviniekiem, palīdzēsim cilvēkiem virzieties uz priekšu, un tieši tāpēc šī piemiņas diena ir vajadzīga. Es nekad neaizmirsīšu, ko piedzīvošu tajās jūlija dienās. Es nekad neaizmirsīšu tās mātes un meitas un ģimenes, ar kurām tikos šajās jūlija dienās, un ceru, ka mēs varēsim dot viņiem kaut ko ilg ilgstošu un kaut ko pozitīvu, lai viņiem būtu iemesls raudzīties nākotnē. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad mēs pārējam pie brīvā mikrofona procedūras. Un pirmais uzstāsies, pleš, pirmā būs Plaštinskas kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es pilnībā atbalstu šādas piemiņas dienas izveidošanu. Srebrenicas upuri un genocīds ir jāpiemina. Starptautiskai sabiedrībai saprast, ka sabiedrība toreiz kļūdījās, viņi neiesaisties konfliktā. Un vienīgais, ko varam šobrīd, ir vismaz lūk šādā veidā godināt uh, upurs un atbalstīt piem viņu tuviniekus. Pēc uh, Srebrenicas tūkstošiem musulmaņu jauniešu un zēnu tika nogalināti, sievietes bērni tika izsūtīti, tika, meitenes tika izvarots. Mēs nedrīkstam aizvest šīs traģiskās uh, situācijas upurs. Dien, bijušā Dienvidslāvijas uh, kara laikā. Un domāju, ka Rietumbalkānu valstīm vajadzētu arī atbalstīt šīs dienas izveidošanu par piemiņas dienu. Tā būs zīme nākamajām paudzēm, ka nekas tam līdzīgs nedrīkst atkārtoties. Es ceru, ka tiks izdarīti vairāk centieni, lai pēdējos noziedzniekus sauktu pie atbildības, pie taisnas tiesas, jo tuviniekiem ir jāzina, kas notika ar viņu ar viņu brāļiem, dēliem un tēviem. Paldies! Tālāk nākamais runātājs Krivniņš kungs. Nav ieslēgts mikrofons. Pagātnes kļūda atcerēšanās un samierināšanās ar pagātni var panākt tikai tad, Eh, ja domājam par to. 11. jūlijas ir jāpadara par piemiņas dienu, tas būs simbolisks žests Un jāsaka, tas sasniedz vairākus mērķus. No vienas puses mēs godinam ģimenes, kas cieta traģisku notikumu laikā, un no otras puses mēs atgādinam visiem, ka mums ir jābūt ļoti aktīviem nākotnē, un ka šādas aktivitātes un uzmanības zaudēšana var novest pie šausmīgiem slaktiņiem. Eiropai ir jābūt vienota, ko, jā, jāveido vienota kopēja drošības un aizsardzības politika, kas aizsargātu mūsu kopīgās vērtības. Un Rietumbalkānu valstīm kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, arī to vajadzētu darīt pietiekami strauji. Un tomēr tas var notikt tikai tad, ja viņi sadarbojas ar Hāgas tribunālu un noziedznieki tiek saukti pie atbildības. Nedrīkstam pieļaut, eh, ka mūs eh, maldina kaut kāda nepatiesa solījuma. Paldies! Tālāk Kačinkungs. Upuru tuvinieki ir man lūguši pateikties jums par šo sapratni un par rezolūcijā pausto. Tāpēc paldies visiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Es gribētu piebilst vēl pāris lietas. Mūsu priekšā esošā rezolūcija nav balsojums par pagātni, lai gan tur tiek runāts par nogalinātājiem, par tiem, kas ir jau miruši. Ne, bet tā, tas ir atgādinājums dzīvajiem par labāku nāk, par to, ka nepieciešama labāka nākotne. Tālāk nākamais runātājs.

este o lecție tragică a istoriei din care noi putem să înțelegem încă o dată necesitatea de a dezvolta. Šis traģiskie notikumi, kas norisinājās Rebrencē, mums māca, ka mums ir jāizstrādā Eiropas Savienībā kapacitātes ārlietu un, ārlietās un drošības jomā. Mums jābūt spējīgiem cīnīties pret šādu veidu parādībām, ja tā, tāda vajadzība pienāktu. Reģionālajie konflikti, ekstrēmisms, separātisms, tās ir parādības, kas padarīja šo slaktiņu par iespējamu. Un tāpēc mums ir vajadzīgs spēcības struktūras, plaša politika, lai šāda veida slaktiņus novērstu. Lielas paldies! Tālāk es gribētu dot vārdu atkal eh, premjerministra vietniekam diskusiju noslēgšanai. Priekšādātā kungs godātie deputāti. Noslēg, šo debešu noslēgumā par Srebrenicu gribētu teikt sakojošā. Pirmām, gribētu, pirmām kārtām gribētu teikt, ka padome ir pilnīgi pārliecināta, ka noziedznieki uh, kas pastrādājušos necilvēcīgos slaktiņus Srebrenicā ir jāsauc pie atbildības. Tas jādara uh, attiecībā uz visiem noziedzniekiem, kas uh, klaiņo par rietumu Balkāniem. Mūsu EDAP misija Bosnijā Hercegovinā turpina sniegt atbalstu un palīdzību bijušās Dienvidslāvijas uh, tribunāla krimināla tiesai. Srebrenica joprojām un vienmēr paliks par tādu delikātu uh, dienu notikumu Bosnijas Hercegovinas vēsturē, arī Eiropas Savienībā un arī plašāk pasaulē. Gribētu izmantot šo iespēju, lai aicinātu Bosnijas Hercegovinas politiskos līderus atturēties no ļaunprātīgas šī traģiskā notikuma izmantošanu savu politisko kampaņu vajadzībām. Viņiem drīzāk vajadzētu aktīvi iesaistīties savas valsts vešanā uz labāku nākotni ir nepieciešams turpināt šo ceļu uz priekšu, ne tikai Srebrenicā, bet arī Bosnijā, Hercegovinā kopumā. Srebrenicas notikumi bija tāpēc, ka pietrūka kopīga Eiropas gara, un tāpēc mums jādara viss iespējams, lai šī valsts varētu iet pareizo ceļu, respektīvi ceļu uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Pirmie lielie soļi ceļā uz Eiropu jau tika panākti parakstot uh, asociācijas nolīg, as, nolīgumu, bet tas ir, jāsaka, gara iestāšanās procesa sākums. Ir jādara ievērojami vairāk, ir vajadzīgs vairāk drosmes un apņemšanās, ir jāiet lieliem soļiem ceļā uz priekšu, ir jāsamierinās visām, visām pusēm, etniskajām pusēm šai valstī. Mums visiem ir pienākums mirušo priekšā. Bet mēs nedrīkstam dzīvos padarīt par upuriem. Tas ir mūsu pienākums nākumā, nākamo pauģu priekšā. Lielas paldies, priekšsādātājs saka, tālāk došu vārdu komisārai. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti un Ibrisāgičs kundze. Es biju viena no tiem, kas skatījās televīziju tajā brīdī, kad šie traģiskie notikumi norisinājās. Un mēs arī toreiz domājām, ka šie drošie patvērumi būs droši patvērumi. Un es tāpat kā visi citi biju ārkārtīgi šokēta par to, kad dzirdējām par to, kas tad bija noticis, jo tā, šī informācija nāca tikai pamazām, un mēs pamazām aptvērām realitāti. Un patiešām Es domāju, ka Eiropas Savienībā mēs esam guvuši mācību tikai ar šādām smagām mācībām. Tikai tā mēs uzzinām, kā mums vajag rīkoties. Tikai tad mēs sākam šo kopējo ārlietu un drošības politiku. Tas bija tas pirmais punkts, un pēc tam, protams, virzījāmies tālāk. Mēs sapratām, ka tāpēc, ka nebijām vienoti, tieši tāpēc šis trausmīgais slaktiņš norisinājās. Un tāpēc es varu tikai atkārtoti noliekt galvu jūs priekšā par jūsu drosmi tik atklāti runāt un uzstāties. Es domāju, ka dzīvot ar šīm atmiņām ir ārkārtīgi grūti, bet tāpat laikā es domāju, ka Eiropas Savienība un Bosnijas Hercegovinas iespējas eh, nākotnē kļūt par Eiropas Savienību ir varbūt kaut kas tāds, kas var būt kā gaiša nākotne, kas var palīdzēt eh, samierināties un eh, nolikt šīs šausmīgās nežēlības aiz muguras. Paldies, paldies komisārai, saka priekšsēdētājs. Esam saņēmuši sešus rezolūcijas priekšlikumus, tos iesnieguši politiskās grupas, un balsojums par rezolūcijām notiks rīt. Jāsaka, debats bija ļoti garas. Lielas paldies visiem par viedokļiem, par uzstāšanos. Ar to debats noslēdzam. Un noslēdzam arī šī vakara sanāksmi. Ar labu nakti visiem!